Dear colleagues. Darbie kolēģi. Ar zināmām skumjām, bet arī ar lielu lepnumu varu pēdējo reizi vadīt šo sanāksmi, ja nekas um, nebūs uh, ārkārtējs, un šodien arī balsosim par ziņojumu. Mums ir 18 valodas, Un kā jau jebkura mūsu sanāksme līdz šim, šī sanāksme ir bez papīriem un tiek uh, translēta internetā. Daži paziņojumi pirms uh, mēs uh, sākam balsot tiešsaistes pie, pierādījumu vākšanas procedūra beigsies 2. martā. Mēs balsosim par uh, mūsu ziņojumiem, un šis eh, darbs arī eh, būs noslēdzis mūsu intensīvo darbu gada garumā, kas sākās 2. martā, kad bija mūsu dibināšanas sanāksme. Mēs esam tikušies 27 reizes un noturējuši 47 uzklausīšanas. Esam savākuši ļoti lielu apjomu eh, rakstisko pierādījumu, un bija arī dažādas darba semināri un braucieni. Uh, un uh, mēs esam beiguši darbu laicīgi. Šī ir pirmā izmeklēšanas komiteja desmit gadu laikā. Uh, mēs intensīvi strādājām, bet nepagarinājām mūsu mandātu, iekļāvāmies atvēlētajā laikā. Un es ceru, ka šodien varēsim nobalsot par ļoti skaidriem un labiem ziņojumiem, kas panāks uh, izmaiņas ne tikai šeit parlamentā, bet arī padomē un komisijā un jo īpaši uh, reālajā dzīvē kaut ko mainīs. Vispirms gribētu pateikties referentiem, kas ir paveikuši ļoti labu darbu, ēnu referentiem un arī koordinatoriem. Uh, Jāsaka, ka man bija ļoti spēcīga koordinātoru eh, komanda un beigās mums izdevās panākt eh, to, ka visi saprot, ko mēs vēlamies panākt, un to man izdevās tikai panākt eh, koordinātoru ēnu referentu un referentu labā darba dēļ. Un gribu pateikties arī ekspertiem un um, lieciniekiem, kas bija pie mums ieradušies. Uh, Paldies viņiem par ļoti skaidrajiem eh, vēstījumiem un paldies arī cilvēkiem no komisijas, kas vienmēr bija gatavi ierasties un atkārtot ierasties un runāt ar mums. Un, protams, man jāpasakās arī dažādiem šī parlamenta dienestiem, tulkiem, kuriem eh, ļoti bieži ir bijis jāstrādā ilgāk, 10-15 minūtes, pusstundu plenārsēdes eh, dienvediem, dienestiem arī tūkotājiem, juridiskajam dienestam un uh, šī komiteja nebūtu varējusi tik labi strādāt eh, bez juridiskā dienas parlamenta pētniecības dienestiem un visbeidzot arī mūsu lieliskajiem sekretariāta darbiniekiem. Paldies, kuri tagad atkal varēs pievērsties savai dzīvei, kad eh, ir beigusies šī izmeklēšanas komiteja. Viņi visi ir ļoti labi strādājuši. 24. janvāra un 9. februāra emis sanāksmes protokoli ir pieejami uh, jūsu dokumentu mapēs tiešsaistē, un ja nebūs komentāri, tad tie tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Protams, ka šīs sanāksmes protokolu mēs nevarēsim apstiprināt nākamajā sanāksmē, to darīsim rakstiskās procedūras ietveros. Ja jums nav iebildumu, tad tagad mēs varētu pāriet pie balsošanas eh, par ziņojumu projektu. Un šeit atkal man ir jāizsaka daži paziņojumi. Uh, ir īpašs noteikums, kas attiecas uz izmeklēšanas komitejām. Tikai uh, pilntiesīgi biedri un uh, pastāvīgi aizstājēji var balsot uh, izmeklēšanas komitejā balsojumā. Ja kāds no jums šeit, kas grib balsot, nesat vai no nu pilntiesīgs biedrs vai pastāvīgs aizstājies, tad jūs nevarēsiet balsot. Un es ceru, ka jums visiem ir balsošanas kartes, jo mums droši vien būs jāpārbauda uh, um, balsojam elektroniski, un tad būs vajadzīgas balsošanas kārtas 12. Uh, deputātu kvorums ir sasniegts, un gribu veikt pārbaudas balsojumu, lai konstatētu, vai viss darbojas. Un es uh, gribētu jums uzdot jautājumu, vai jūs vēlētos vēl nākotnē kādreiz piedalīties citā izmeklēšanas komitejā. Sākam balsot. The vote is open. Sākam balsot, balsojam. Three... Man ir trīs ETP deputātu par daudz. Now? Two? Two? Voilà. Now, now it's fine. Now it's fine, yes, thank you. Tagad viss ir kārtībā, paldies. Beidzam balsot. Aha. Ja jums ir idejas par nākamo izmeklēšanas komiteju un tās mandātu, lūdzu, dariet man zināmu. Tagad eh, sākam balsot eh, par mm, galīgo ziņojumu eh, par mūsu izmeklēšanu par emisijām automobīļu sektorā. 1,8 par pret turas Noraidīts. Devītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim desmito. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts 15 es noraidīju, tas neatkrīt, un tagad balsojam par 12. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 13. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pieņemts atvainojiet. 14. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 24. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, atturas, pieņemts pret, pret, tātad atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Jā, mēs varam pārbaudīt. Pārbaudīsim otro kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozējums. Kā papildinājums? Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad pāriesim pie 33. grozījuma. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim uzreiz. Sākam balsot. Būtiski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 36. grozījums. Kurš par? Pret? Tas nav skaidrs. Nav skaidrs. Pārbaudīsim. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit pirmais grozījums. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 35. kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 35. grozījumu. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 34. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 37. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 38. par? Pret, atturas, pieņemts. Norādīts. Septītais pāns, 40. grozījums, tur ir mutiskais grozījums, visi redz, kāds tas ir, kurš par? Pret? Man šķiet, ka pieņēmts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Tas ir pilnīgi noteikti pieņemts. 9. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 46. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 47. par? pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. Man šķiet, ka es kaut ko nepareizi izdarīju, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Tas ir skaidrs, ka noraidīts. 49. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim 49. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 12. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 59. divās daļās. Otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. 59. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Vote is. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 63. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 64. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 64. grozījums. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 66. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 67. Kurš par? Pret pret, atturas pieņemts. 68. par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš par, pret, atturas pieņemts. 77. Kurš par, pret, atturas noraidīts.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 The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 86. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 87. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 88. par. Par. Pret. Noraidīts. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim 88. 88. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. Kurš par? Par pret, atturas pieņemts. Tagad piektais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 13. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas Man šķiet, ka noraidīts, bet tā kā tas ir kompromiss, pārbaudīsim. 13. kompromiss. Balsojam. No Alde viens ir par daudz. Man ļoti žēl, bet tā ir. Beidzam balsot. Un šis kompromiss ir noraidīts. Tad balsojam par 93. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 94. pār pret atturas nebija īsti skaidrs. Pārbaudīsim. 94. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim pie 95. grozījuma pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. 95. grozījuma otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 96. ar multisku grozījumu, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 97. ar mutisko grozījumu, kurš par, kurš pret, pārbaudīsim. Pārbaudīsim 97. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 105. grozījums. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas noraidīts. 113. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 116. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 115. par? Pret. Atturas noraidīts. 117. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 119. par? Pret. Atturas noraidīts. 15. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 121. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 122. par? pret, atturas pieņemts. 125. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 124. par? Pret. Atturas pieņemts. 127. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 128. par? pret, atturas noraidīts. 129. par, pret, atturas noraidīts. 130. par, pret, atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 130. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Um, um. Uh, 132. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 133. par? Pret. Atturas noraidīts noraidīts. 135. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 135. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 136. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 137 par, pret, atturas noraidīts. 139. Kurš par? Pret. Noraidīts. Atturas. Noraidīts. 138. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 140. Par? Pret. Atturas. Noraidīts. 141. Par? pret, atturas, noraidīts. 142. Kurš par? Pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 143. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 144. un 145. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 146. par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais kompromiss. Kurš par? Pret pret, atturas pieņemts. 151. Kurš par? Pret, atturas noraidīts. 152. Kurš par? Pret, atturas noraidīts. 153. Kurš par? Pret, atturas noraidīts. 154. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 155. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 156. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 158. par, pret, nav skaidrs. We'll check.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 171. par pret atturas noraidīts 172. par pret atturas noraidīts 173. par pret atturas pieņemts 175. par 174. atvienojiet, saka priekšsēdētāji par pret Atturas noraidīts 175. par pret atturas pieņemts. 178. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 178. Ja lūdzu. Vai būtu iespējams? Es vēlējos palūgt, pārbaudīt arī 174. Um, šķiet, ka tomēr bija pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt 174. Labi, pārbaudīsim 174. Sākam balsot. 174. mēs pārbaudām tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad pārbaudām 178. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 180. Par. Pret. Atturas norēdīts. 181. Par. Pret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 Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 186. par, pret, atturas pieņemts. 187. par, pret, atturas pieņemts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 Pārbaudīsim 191. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 192. par pret atturas noraidīts. 193. par pret atturas atturas norādīts 194. par pret pārbaudīsim 194. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 195. Par. Pret atturas pieņemts. 196. par pret atturas noraidīts. 197. par pret atturas noraidīts. 198. par pret atturas pārbaudīsim. Puse no jums nebalso, man jāsaka. 198. Sākam balsot. Mēs atsāksim tātad par 198. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturas noraidīts 204. par pret atturas noraidīts 205. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret Atturas pieņems trešais divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas norēdīts. Ceturtais par. Pret. Atturas norēdīts. Piektais par. Pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Par sesto. Beidzam balsot. Beidzam noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. Tad eh, pāris minūtes pauzīte, lai politiskās grupas uh, var apspriest rezultātus. Paldies! Palīgs! Kolēģi, es domāju, esam gatavi balsot ar personālu balsojumu. Ar personālu balsojumu. Es informēju kolēģus, ka runa nav tikai par ziņojumu, bet arī par ziņojuma faktisko daļu. Tas ir eh, viens eh, balsojums par visiem šiem dokumentiem kopā. Un mēs sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti, ļoti, ļoti jauks rezultāts. Congratulations to the rapporteurs. I want to just apsveicu referentus. Es informēšu, ka es pati nebalsoju. Uh, grupa te balsoja manā vietā, tā teikt, bet, nu, šā vai tā, es balsotu par, ja es balsotu. Un tagad otrais ziņojums par uh, rekomendāciju projektu pēc izmeklēšanas premisiju mērījumiem automobiļu sektorā. Kompromiss numur viens par, pret, atturas pieņemts. 10. 11. grozījumi, kas ir identiski par, pret, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 15. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 17. par. Pret atturas noraidīts 16. par pret atturas pieņemts 18. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par. Pret. Atras pieņemts. 27. par. Pret. Atturas pieņemts. 29. par. atturas noraidīts. Devītais kompromiss. Vēlaties pārbaudīt 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts.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

39. varam pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Četrdesmitais par. Es nevaru balsot, mums ir pilna grupa. Citādi es balsotu. 40. par. Pret. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 40. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Ceturtais kompromiss par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 pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, labāk pārbaudīsim. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts.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 Mēs pārbaudīsim desmito kompromisu, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Piecdesmit astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 61. par pret. Nebija skaidrs. Pārbaudīsim 61. Sākam balsot. The vote is closed. None. Beidzam balsot. Noraidīts. Cik citu? Pārējiem pie 62. pirmā daļa. Par. Pret. Pārbaudīsim. 62. pirmā daļa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pirmā daļa noraidīta. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts 60, 70. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret, atturas, noraidīts. 78. par, pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozējums noraidīts. 79. par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromis 8 par. Pret. Atturas pieņemts. 84 par. Pret atturas pieņemts. 85. par pret atturas noraidīts. 86. un 87. ir vienādi par pret atturas noraidīti. 88 par pret atturas noraidīts. 89. par pret atturas noraidīts. 90. un 91. ir identiski. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot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 94, you have to put 94. We did, 90, we did 95. We did 92, 93, 95. Now it's 94. Tiešām? 94. 94. par pret atturas pieņems. 96. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām 96. grozējumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. par pret. Atturs noraidīts. 98. par pret. Atturs pieņemts. 99. dalīts balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Par otro daļu sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīta. Tu simtais grozējums par, pret, atturs, noraidīts. Simtu pirmais par, pret, atturs, noraidīts. Simt otrais par, pret, atturas noraidīts. 103. par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas pārbaudīsim. 104. sākam balsot. Beidzam balsot.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 man netapa skaidrs, jo grupas eh, tagad atkal pamainījusi ir savu noslieci. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un abi grozījumi ir noraidīti. 115. un 116. abi kopā par. Pret. Pārbaudīsim. Par 115. un 116. Sākam balsot un beidzam. Tagad beidzam balsot. Noraidīti. 120. par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 120. noraidīts. 122. par pret. Pārbaudīsim. 122. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, bet uh, Kolēģi, jūs neceļat rokas, tāpēc es nevarēju pateikt, pieņemts vai nē. Vēl divas lapas, un tad esam beiguši. Lūdzu, ceļiet rokas. 123. par. Pret. Ā, tagad ir skaidrs. Atturs noraidīts. 124. par. Pret. Atturs noraidīts. 125. par. Pret atturs pieņemts. 126. 27. par pret atturs noraidīts. 128. par pret noraidīts. Atturs atvainojos, saka priekšsādētāji. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 133. Es atvainojos. 129. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 132. par. Pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 132. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. par. Pret. Atturs pieņemts. 137. par. Pret. Nu, nav man skaidrs. Lūdzu, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. par. Pret. Atturs noraidīts. 139. un 140. par. Pret. Atturs noraidīti.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 pieņemts. 154. par pret atturas pieņemts. 155. par pret pieņemts. 156. par pret atturas pieņemts. Un tagad eh, ir iesniegts mutiskais eh, grozējums Vai visi piekrīt uzklausīt e, mutisko grozījumu un balsot par šo mutisko grozījumu pār? Pret. Atturs pieņemts. 157. pār. Pret. Atturs noraidīts. 158. pār. Pret. Atturs pieņemts. 159. pār. Pret atturs noraidīts 160. par pret atturs pie, noraidīts 161. divās daļās pirmā daļa par pret atturs pieņemta otrā daļa par pret atturs noraidīts aizt otrais par pret atturs noraidīts 103. par pret atturas pieņēmts. 104. par pret atturas pārbaudīsim. 164. sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 105. par. Pret. Atturs noraidīts. 167. par. Pret. Atturs pieņemts. 168. par. Pret. Atturas pieņemts. 108. par. Pret. Atturas pieņemts. 109. par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 atturas pieņemts. 174. par pret atturas noraidīts. 175. par pret atturas noraidīts. Pieņemts labo priekšsēdētājs. 178. par pret atturas pieņemts. 177. par pret atturas noraidīts. 179. par pret atturas noraidīts. 178. par pret atturas. Man netapa skaidrs. Balsojam elektroniski par 179. sākam balsot. Beidzam balsot un grozījums noraidīts. 180. par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums divās daļās, pirmā daļa par. Ot, pret, atturas. Par pirmo daļu balsojam. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Ceturtais grozējums par pret Pārbaudīsim, man netap skaidrs. Ceturtais grozējums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozējums par. Pret. Atturas pieņemts. Sastais grozējums par. Pret atturs pieņemts. Un tagad galējais balsojums. Vai kāds e, vēlas kaut ko teikt? Nē. Tad tagad personālais balsojums pār visu ziņojumu kopā. E, sākam balsot. Un beidzam balsot. Lielisks rezultāts un vissirsnīgākie mūsu apsveikumi un labi vēlējumi abiem referentiem ēnu referentiem, ap, varam apsveikt mūs visus, un, ja citu izskatām jautājumu nav, tad tiekamies plenārsēdē. Es jums apsolu, ka es organizēšu nelielu kokteļu vakaru, jo mums tas ir jānosvin, ka mēs abus eh, ziņojumus sagatavojām un pieņēmām ar tik lielu entuziasmu. Un, lai mums visiem veids plenārsēdē, paldies!